So, good morning, everybody! Labrīt visiem! Laipni aiznāca sesijā. Briselē spīd saule, tas ir jauki, un mums arī ir loks šajā telpā. Sāksim darbu. Aicināšu parlamentu locekļiem, vai piekrīt šodienas darba kārtībā, šodienas un rītdienas darba kārtībā. Jā, paldies! Un tad mums arī ir jāapstiprina protokols. Nu, 25. līdz 26. aprīļa sanāksmes protokols. Domāju, ka varam apstiprināt arī to. Tagad ir eh, priekšsēdētājs paziņojumi un sākšu no sākuma ar labām ziņām. Labās ziņas ir tādas, ka Kodivāra ir ratificējusi Romas statūts eh, starptautiskās kriminālās tiesas, un tagad mums ir 122 uh, eh, puses, kas ir ratificējuši šo līgumu. Citi notikumi. Mums norisinājās diskusijas par situāciju eh, Turcijā, par cilvēktiesību situāciju tur. Bija ārkārtēji gadījumi, kur cilvēktiesību advokāti tikuši arestēti Strasbūrā ar parlamenta delegācija ar Turcijas delegāciju apstiprināja par tiesu sistēmas neatkarību. Un uh, runājam ar Pināru Seliku, ar feministi, rakstnieci un socioloģisti, kura ir aktīvi aizstāvējusi neaizsargāto kopienu tiesības un arī kurdu kopienu. Viņa ir saņēmusi mūža ieslodzījumu saistībā ar apsūdzi, apsūdzījumu, kas saistīts ar terorismu. Un šis lēmums tika pieņemts pēc tam, ka viņa trīs reizes bija tikusi arestēta. Un tas skaidri parāda, ka šeit ir iesaistīts arī politiskais līmenis šajā lietā. Mēs, es domāju, ka mēs komitejas locekļi un arī Brauzau sekretariāta locekļi, mēs sakojam notikumiem, norit diskusijas ar Turciju, lai redzētu, kā notikumi attīstās. Un mums ir uh, pirmā uh, šī tiesiskuma pakotne, pakotne, kur ir atvērta Turcijā, un mēs redzēsim, kāds atspoguļosies mūsu attiecībās ar Turcijas parlamentu, Turcijas valdību. Tas arī ir novens pie ikgadējā progresa ziņojuma sagatavošanas par Turciju. Pagājušajā dēļ, pagājušajā reizē Strasbūrā plenārsesijas laikā mēs pieņēmām rezolūciju par ANO cilvēktiesību padomu. Tā bija tāda ļoti visaptvaroša rezolūcija. Tas ir labs pamats. Uh, uh, mūsu komitejas delegācijai, kura dosies uz Ženēvu nākamdēļ, lai piedalītos ANO cilvēktiesību padomas sesijā. Un iepriekšējā mūsu komitejas sanāksmē mēs apspriedām jau to, ka mums uh, Eh, jāveido tāda izpratne, kur Eiropas Savienībā ir viņas prioritātes. Prioritātes būs par uh, Sīriju, uh, par Korejas Demokrātisko republiku un par Malī un, un par Burumu. Un tas tiks apspriests šajā nākamajā sesijā. Esam uh, pieņēmuši arī ārkārtas rezolūcijas Strasbūrā par uh, cilvēktiesību aktīvistiem Zimbabvē jo īpaši par aktīvistiem, kuri sadarbojas ar cilvēktiesību asociāciju Zimbabvē. Tas um, parād, ir pierādījies, ka ir vairāk, aizvien vairāk uh, gadījumi, kur izpaužas policijas brutalitāte pret aktīvistiem. Mēs arī atradām trūkumu, uh, ka trūkst šo cilvēktiesību aspekta nesen noslēgtās Eiropas Savienības nolīgumos ar četrām valstīm, tā skaitā arī Zimbabvi, un mēs tātad strādājam pie tā, lai Eiropas Savienība iekļaut šādu klauzulu par cilvēktiesībām partnerības nolūgumos ar šādām valstīm. Nākamā lieta bija par medicīnas darbinieku nogalināšanu Pakistānā, kādai viņi tika, kādai viņi tika uzbrukts. Viņi atradās valstī, lai um, veiktu vakcīnas pret uh, polio un poliemelītu. Un ir, teiksim, tā teroristu, kuri ir pilnībā pret šādu vakcīnu veikšanu. Mēs nosodajām šos, šo slepkavības tekstā un lūdzām Pakistānas valdību palielināt drošības pasākums uh, organizācijām, kuras darbojas uh, šādā šajā jomā. Un visbeidzot, mums ir rezolūcija par uh, labi zināmo zemes tiesību aktīvistu Lausā, un viņš pazuda decembrī. Valdība teica, ka uh, viņi ir informēti par šādu notikumu, bet viņi šaubās, vai tas ir tāds krimināls jautājums, un mēs lūdzām Lausas valdībai veikt atbilstošu izmeklēšanu par šo pazušanas gadījumu pagājušā plenārsesijā pieņēma arī divus ziņojumus par korporatīvo sociālo atbildību, vienu jūri komitejā un otru nodarbinātības komitejā. Un jūs atcerēsieties, ka a, mūsu apakš, apakškomitejai bija a, atzinums abām komitejām, un mēs varam redzēt, ka dažas no mūsu rekomendācijām ir tikušas ieslēgtas, ir iekļautas, a, bet tādā atšķirīgās pakāpēs. Bet paldies atkal Čipkungam par atzinumu sagatavošanu. Uh, nākamā sesija martā uh, fokusēsies uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm, un mēs rezolūcijā pasvītrojām to, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un ka vajadzētu koncentrēties uz um, jau panākto secinājumu īstenošanu. Uh, Cerams, ka viņi pie šādiem secinājumiem vienosies mar martā. Kā mūsu apakškomitejas priekšsēdētāji um, su, um, organizēs sanāksmi ar komisijas kostu nodaļu par zinātni un tehnoloģiju. Mēs uzklausījām prezentāciju par Eiropas Savienības lomu ANO cilvēktiesību reformā. Tas bija ļoti izsmeļošs ap, pētījums, un es jūs augstu iedrošinu visus tos izlasīt. Es to uzskatu par ļoti liederīgu. Visu darba grupu veid, vada Valfrēda Munārta kungs no institūta Vīnē. Un es arī vēlētos vērst jūsu uzmanību semināram par cilvēktiesību korupciju trešajās valstīs, kur organizēs uh, cilvēktiesību apakškomiteja kopā ar politikas nodaļu 28. februārī no rīta. Uh, to vadīs Ana Gomeša skundze, un viņa arī būs referente ziņojumam, ko mūsu komiteja sagatavos par šo jautājumu. Un visbeidzot ziņojums par divām sanāksmēm, kas man notika vakar un arī aizvakar. Viena bija ar Taivānas vēstnieku, jo pagājušajā reizē mūsu komitejas sanāksmē mēs pacēlām šo jautājumu par uh, sešām nogalināšanām Taivānā un par to, ka viņi pārkāpa savu nāvisodu moratoriju. Šo jautājumu mēs apspriedām. Vēstnieks teica, ka patiesībā ir ārkārtīgi sarežģīta situācija, nav norisinājušies, norisinājušās plašas sabiedriskas debats par nāvisoda izbeigšanu un arī pastāv viedokļu atšķirības valdībām bet uh, jautājums par to, ka šis nav īstais laiks, lai izbeigtu mm, nāves sodu par to. Par tam piekrīt gan valdība, gan opozīcija. Šīs sanāksmes laikā uzzināja arī, ka Taivānas valdība ir izdevusi pirmo visaptarošo cilvēktiesību ziņojumu um, par viņu valsti. Viņi ir pieaicinājuši starptautisku ekspertu komiteju, lai apspriestu situāciju. Es viņu iedrošināju turpināt darbu šādā veidā, uh, bet es arī teicu, ka uh, ir ļoti svarīgi, ka politiskajai vadībai valstī vajadzētu strādāt pie tā, lai izveidotu plašāku sabiedriskāku diskusiju par uh, šo bezjēdzību, ja jūs vēlties cīnīties pret noz no nopietniem nozogumiem ar nāves sodu. Un tad man vēl bija uh, arī sanāksme ar aptulkungu, kurš ir um, Bahreinas eh, parlamentu drošības komitejas vadītājs, un mēs apspriedām mūsu apakškomitejas eh, vizītes organizēšanu uz Bahreinu, apspriedām eh, jautājumus, kur ir ticis panākts progress Bahreinā, bet ir process ir ļoti slēns ceļā uz patiešu dialogu, ir zināma opozīcija dialoga izveidošanā attiecībā uz tātad sacelšanās izmeklēšanas ziņojumu īstenošanu un konsekvenci to īstenošanā. Tad tas arī viss no manas puses. Es jūs visus šeit ļoti laipni sveicu un jo īpaši divus kolēģus no NVO kopienas Kambodžā. Viņi strādā cilvēktiesības aizsardzības līgā, tā ir Nacionālā cilvēktiesību organizācija, un arī no uh, juridiskās izglītības centra. Arī viņi strādā daudz pie tā, lai uh, turpinātu izskot informāciju par mūsu ziņojumiem, lai nodrošinātu to, ka tiktu izskaust cilvēktiesība pārkāpumi. Es arī uh, šeit veicu uh, lielu grupa ar cilvēkiem no tā vairākām Eiropas Savienības valstīm, bet arī no Izraels un Tunisijas. Viņu galvenais mērķis ir sekot cilvē... notikumu attīstībai un darbam cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā. Tātad paldies, ka esat atnākuši, un tagad pievērsīsimies pirmajam jautājumam, kas ir cilvēktiesību jautājums Kambadžā, un es nu pat uzzināju, diemžēl, ka ar visiem līdzekļiem, kas mums pieejami, um, nav bijis oficiāls uzaicinājums uh, nosūtīts komisijai, kas nodarbojas ar attiecībām ar Dienvidu Austrumu Āziju. Mums formāli vajadzēs izmeklēt, kā tas notika, jo šīs uh, delegācijas vadītājs nevarēja pievienoties mums šodien, jo viņam ir par, ieplānos darbs citā komitejā. Tātad par viedokļu apmaiņu par cilvēktiesībām ASEAN reģionā ka reģionālam parlamentam viens no mūsu galvenajiem darbiem ir sekot līdzi, kā notiek darbs citos reģionos, kas tiek darīts cilvēktiesību jomā. Mums ir norisinājušās vairākas sanāksmes, ir notikusi viedokļa apmaiņa ar parlamenta kolēģiem un vēstniekiem no valstīm Āzijas reģionā. Mēs esam apsprieduši arī a, Eh, situāciju pirms eh, ASEAN cilvēktiesību deklarācijas apstiprināšanas. Šīs diskusijas norisinājās ar valstu vadītājiem, eh, to valstu, kuras ir ASEAN reģiona valstis, un ir ļoti tad secinājums ir tāds, ka ir ļoti labi, ka šāda deklarācija ir sagatavota, bet jau deklarācijas sagatavošanas laikā mēs redzējām, ka ir diezgan daudz kritika vērsta pret mūsu izmantoto formulējumu. Vēlētos arī atgādināt, ka šīs diskusijas norisinājās nevien mūsu komitejā, bet arī augstais uh, komisārs cilvēktiesību jautājumos uzsvēra to, ka ir ļoti labi, ka ASEAN reģions strādā pie tā, lai stiprinātu uh, darbu pie cilvēktiesību jautājumiem, bet komisāri uzsvēra, ka, ka vispārējās cilvēktiesību normas, tām būtu jābūt pamatā visam darbam. Viņa arī pauda šaubas, ka reģionālās struktūras nesen a, pieņēma šo cilvēktiesību deklarāciju, kurā ir izmantota valoda, kas nav konsekventa ar starptautiskajiem standartiem. Līdz ar to es vēlētos iepazīstināt jūs ar ekspertiem, kas mums šodien pievienojušies lai no sākuma uzklausītos, uzklausītu viņu viedokli, mums uzsākām debati. Mums ir uh, Izabels Aradonas kundze, kas ir Eiropas Savienības Āzijas klusā okeāna reģionu valstu uh, vice, programmas uh, vice direktora un tad no organizācijas Amnesty International Tātad mēs sadarbojoties, tātad veidojām šo ASEAN uh, deklarāciju. Un vēl mums ir pievienojusies Gēlis Duselpul Krekundze, kas uh, pārstāv Eiropa, kas Eiropas Savienības pārstāve Startautiskajā cilvēktiesību federācijā, kas arī koncentrē savu darbu uz notikumiem Āzijas reģionā. Esam arī priecīgi, ka mums ir pārstāvji no vairākām Āzijas valstīm. Esat laipni uh, sveikti šeit, jo īpaši esam priecīgi redzēt Malēzijas vēstnieku Dārtu Cēnu Nubienu kungu. Paldies! Tagad man vajadzētu. Es aizmirsu vērsu skatu apkārt, bet šķiet, ka Rārīm un Govena kungs, kas ir Āzijas klusā reģiona sekcijas um, vadītājs apvienoto nāciju augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos, uh, pārstāvis, un tad viņš nav ieradies, bet tad sāksim ar Ardons kundzi, kura varbūt sniegs savu prezentāciju. Thank you very much for, for this. Paldies par laipnajiem ievadvārdiem. Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien piedalīties. Šī ir ļoti laba iespēja atkal sākt domāt par cilvēku tiesību situāciju Dienvidaustrumāzijas valstīs. Sākšu ar Laut pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvi Sumbats Sumfur. Jūs zinat, ka jūs esat sagatavojuši rezolūciju par šo gadījumu jau iepriekš šomēnes. Šī ir ārkārtīgi svarīga persona, kuru atcerēties pirms sāku. Sumbāts bija ļoti labi zināts, zināms par savu darbu, veicinot izglītību un attīstību. Viņu nolaupīja nezināmas cilvēks pēc tam, kad viņu sadūra policijas pārstāvi 12. gada 15. decembrī. Uh, neviens viņu vairs nav redzējis vai neko no viņa nav dzirdējis kopš tā laika. Un iemesls, kādēļ minu sumfūt, ir tas, ka šis gadījums simbolizē problēmas, ar kurām saskāras cilvēktiesību aizstāvi Dienvidaustrumāzijas reģionā. Cilvēktiesību aizstāvi Dienvidaustrumāzijā vēl joprojām ir pakļauti uh, dažādu iebiedēšanas kriminalizācijas, un dažu, dažos gadījumos pat viņiem, viņu dzīvībai pastāv risks. Vēl joprojām trūkst efektīvas kriminālās tiesiskuma sistēmas vairākās šī reģiona valstīs, un eh, nav vietas, kur vērsties upuriem un viņu ģimenēm. Trūkst arī reģionālā mehānisma, lai labi risinātu šīs problēmas. ASN starpgavamtārā komisija uh, tātad līdz šim ir uzklausījis ir kādas sūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tātad šo, pēc šī īsā pārskata es vēlētos pieskarties trīs galvenajām domām. Pirmā ir brīvība izteikties, ar, ar ko saksta, saskarās cilvēktiesība aizstāvi šajā valstī, un tad arī vēl nāvis spiedoms. Uh, vairākās Dienvidā Austrumāzijas valstīs joprojām pastāv likumi, kas ļauj aizturēt uh, miermīlīgus aktīvistus un cilvēktiesību aizstāvjus. Bieži vien tiek piemērots nesamērīga vardarbība un spēku izmantošana par šiem aktīvistiem, un bieži vien tiek ierobežota uh, tie brīvības izteikties vai brīvības pulcēties, un uh, tad tas bieži vien tiek uh, nesamērīgi sodīts. Vietnamā 2012. gadā vairāki miermīlīgi disidenti tika apcietināti un ir veiktas uh, vairāk tiesas procesi, kas neatbilst starptautiskajiem standartiem. Uh, piemēram, pirms uh, trīs blogeri uh, tika notiesāti par propagandu pret valsti. Viņi saņēma uh, sodu 4 līdz 12 gadus cietumā. Viņi ir uh, Vietnamas brīvo žurnālistu kluba locekļi, un viņi izmanto savus blogus, lai veicinātu, sa lai paustu savus uzskatus. Šī gada 9. Eh, janvārī zināmi miermīlīgi aktīvisti saņēma sodu 3 līdz 16 gadus cietumā eh, par apsūdzībām, par eh, centieniem gāzt valdību Vietnamā, iestādes uzskatīja, ka viņiem ir zināms saiknes ar savienoto valstu vietnamiešu partiju. Jā, ir mēģinājumi. Šī partija mēģina uzlabot cilvēku tiesību situāciju Vietnamā, bet Vietnamas valdības uzskata par kriminālu organizāciju teroristisku. Kambodža. Tajā vēl joprojām pastāv vairāki akūti cilvēku tiesību jautājumi. Cilvēku tiesību aktīvistiem pastāv riski, ka viņi tiks uh, Uh, ir bijuši riski, ka viņi, pret viņiem ir vērstas var, uh, netiesiskas rīcības. Uh, kāds žurnālists vienā no dažajām, dažām Kambodžas brīvajām radiostacijām, viņš arī ir demokrātu organizācijas loceklis. Šī ir organizācija, kas tika nodibināta, lai veicinātu cilvēktiesības un demokrātiju tiesa atrada viņu, uzskatīja viņu par vainīgu par uh, pretvalstiskām darbībām, un viņš saņēma uh, sodu 20 gadus cietumā par to. Apelācijas tiesa notiks 13. gada 5. martā, tā ir paredzēta, paredzēts, ka tā notiks, un es aicinu visus klātesošos uzmanīgi sekot tam, kas notiks 5. martā. Eh, Amnesty International jau ir paudusi savas bažas par šo tiesu, tiesas procesu un norādījis, ka tas nav bijis taisnīgs. Um, par mācību un mājokļu tiesību aktīvisti saskārās ar būtisku vardarbību 2012. gadā. Piemēram, um, maijā 14-gadīga meitene tika nošauta, um, kad policijas spēki ieradās viņas cietumā, lai tad uh, Eh, izdzīto iedzīvotājus. Eh, grupa aktīvistu pagājušā gada jūlijā iesniedza petīciju premjerministram, jo par šo incidentu netika veikta nekāda atbilstoša izmeklēšana. Tā ir zeme. Eh, ir ierobežojumi brīvībai izteikties saskaņā ar karaliskajiem likumiem un 2007. gada, 2007. gada kompjutertiesību tiesību akts paredz ļoti būtiskus sodus. Uh, šogad, 23. janvārī 2013. gadā, uh, žurnāla redaktors saņēma desmit gadus cietumā par to, ka tika publicēti dažādi raksti viņa žurnālā. Uh, policija atkārtot ir no, noraidījusi drošības maksas samaksāšanu, un starptautiskā sabiedrība viņu uzskata par tādu netaisnīgi apcietinātu. Malaizija aktīvistiem uh, ir, ir vēršanās pret aktīvistiem, kuri ir aizstāvējuši geju un lesbiešu tiesības. Malaizija ir veiktas dažādas uh, likumu reformas, bet vēl joprojām ir būtiski ierobežojumi brīvībā izteikties. Indonēzija. Amnesty International ir dokumentējusi dučiem ārestus. Uh, arestēti ir vairāki aktīvisti. Vairāk no viņiem ir saņēmuši ļoti garus cietumsodus no 3 līdz pat 20 gadiem. Tīčē, eh, skolotāja Džonata Čeričena saņēma 15 gadus uh, cietumā par savām uh, aktivitātēm iepriekšējā gadā. Saus Malukuņa. Tās bija aktivitātes vērstas pret valsts eh, prezidentu. Viņš vilka mastā karogu un uh, iestājās par valsts senatkarību. Arī Suģavā daudzi uh, ieslodzītie tiek turēti un uh, tas atrodas stipri tālu no viņu ģimenēm. Bez tam uh, tiek pieņemti likumi par uh, apmelošanu, zaimošanu. Sots ir līdz pieciem gadiem cietumā. Atsevišķi cilvēki tiek uh, sodīti arī tādēļ, ka viņi vienkārši pārstāv uh, mazākumtautības vai minoritātes. Tā, piemēram, 2012. gada jūnijā muslimu uh, viens no aktīvistiem no Javas tika notiesāts cietumsots ir vairāk gadu cietumā, jo viņu apsūdz par zaimošanu. Indonēzijā ir vairāki gadījumi, par tiem tiek runāts arī šajā gadījumā, un Amnesty International cer, ka būs īpašs referents nozīmēts, un viņam būs iespēja dziļāk skatīt situāciju šajā valstī. Cilvēktiesība aktīvisti tiek pakļauti izsekošanai, dažkārt arī spīdzināšanai. Cik zināms, ir šādi vairāk gadījumi Indonēzijā, bet um, netiek veikta arī nekāda izmeklēšana šajos gadījumos. Netiek uh, sodīti arī tie, kas ir vērsušies pret cilvēktiesību aktīvistiem. Šie cilvēki netiek tiesāti Tāpat arī jārunā par uh, žurnālistu nogalināšanu. Ir tādi, kas uh, prasa uh, vainīgo saukšanu pie atbildības. Pirms trim gadiem notika burtiski asinspirts un Filipīnas uh, paziņoja, to vadība paziņoja, ka uh, izmeklēs uh, notikušo 195 aizdomās turētie, kas ir uh, vainīgi par. Uh, nogalināšanu, praktiski nošaušanu vēl nav stājušies ne tiesas uh, priekšā, ne arī ir saņēmuši kādu sodu. Tagad par Mjānmu jeb Burmu. Es nevarēšu pārāk detalizēti stāstīt par situāciju, jo drīz uh, būs uh, īpaša sēde par Mjānmu Jāsaka, ka šajā valstī vērojams zināms progress attiecībā uz brīvviedokļu paušanu, uz politiski ieslodzīto atbrīvošanu. Mēs varam iesniegt detalizētāku interes, informāciju, ja jūs īpaši infa, interesēties par šo tēmu. Viedokļu paušanas ierobežojumi jā, saista arī ar to, ka juridiskā sistēma ir ļoti vāja. Uh, Dienvidāzijas telpā. Un nedrīkstam aizmirst, ka daudzās ASEAN valstīs, Mjanmā, Indonēzijā, Kambodžā, Filipīnās, gluži vienkārši jau vēsturiski ir ļoti daudz cilvēktiesību pārkāpumu. Kambodžā situācija, diemžēl, ir tāda, ka uh, sarkano hmeru nozieguma izmeklēšanas uh, tribunāls vēl uh, nav beidzis darbu. Ir uh, piecas personas, kurām, kuras tiek tiesātas, uh, viņa apsūdzība ir uh, nozieguma pret cilvēci. Šie cilvēki vēl nav notiesāti. jāvērtē arī situācija, kāda bija pēdējos gados, un bez tam arī nav sadarbības, piemēram, izdodot personas, izd apvienoto nāciju organizācija mēģina uh, savākt vairāk uh, informācijas un pastāvēs domas, ka daudzi no tiem, kas ir vainīgi pie šie nozieguma nodarīšanas, aizvien vēl brīvi dzīvo, uh, un, dzīvo Indonēzijā. Uh, Ja nebūs tiesas sprieduma šajos ļoti sarežģīti izmeklējumos uh, gadījumos, tad, uh, protams, ir ļoti sarežģīti arī uh, veidot pēc tam tiesiskas uh, valsts uh, principu, uz principiem balstošos uh, juridisko sistēmu. Mēs aizvien vēl konstatējam, ka brīvu viedokļu uh, paušana un uh, taisnīgi tiesas procesi uh, nenotiek uh, visu laiku. Ir daudz problēmas arī ar spīdzināšanu, ar, uh, ar uh, attieksmi pret uh, ieslodzītajiem cietumos, lai piespiest viņus atzīsties. Bez tam uh, gluži vienkārši trūkst likumu vai trūkst uh, piemērot likumu, lai nosodītu. Uh, spīdzināšana, bieži spīdzināšanas definīcijas neatbilst ANO standartiem, tā tas, piemēram, ir Indonēzijas gadījumā spīdzināšana un arī nelagmīga attieksme pret tās ieslodzītajiem bija plaši izplatīta. Arī ANO konvencijas nevienmēr tiek pielietot šajās valstīs, šeit es runāju par ANO konvenciju par spīdzināšanas aizliegumu. Tādēļ uh, jāsaka arī, ka mierīgie protesti šajā valstī tiek diezgan uh, brutāli apspiesti. Filipīnās tiek veidoti jauni likumi uh, pret uh, spīdzināšanu. Tiek mēģināts arī uh, darīt ko, lai uh, apkarotu fenomenu, ka cilvēki vienkārši pazūd Bet jauno likumu uh, ieviešana un implementēšana aizvien kavējas, līdz ar to ir tāda liela atšķirība starp uh, tiem likumiem, kas ir spēkā un praktisko darbību. Vērtējot šo uh, kontekstu kopumā un viedokļu brīvības ierobežošana, uzbrukuma cilvēktiesību aktīvistiem ir saistīta ar vāju tiesisko sistēmu. Es neesmu runājuši par, runājusi par Mjanmu, jāsaka, ka arī šeit ir ļoti liels problēmas. Ir arī tādas valsts, kur aizvien vēl eksistē nāvisots. Un, protams, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs jautājums ES kopumā. 2012. gadā. Nenotika nāves soda izpildi, bet um, tomēr ir informācija par piespriestiem nāves sodiem. Jūnijā kopš 2011. gada jūlija nav notikusi nāves soda izpildi. Uh, un arī piespriesto navasodu skaits ir uh, samazinājies, bet aizvien vēl ir aptuveni 500 cilvēki, kas gaida uz spriedumu izpildi. Arī Indonēzijā ir piespriest daudz navasodi. Par pozitīvo attīstību runājot, jāsaka, ka, piemēram, tie gadījumi, kad tiek uh, sodīti kad tiek piespriests sots saistībā ar uh, narkotikām, vairs netiek piespriests nāvas sodu Azijām telpā, bet bieži tiesas procesi nav godīgi, un tādēļ mēs īpaši esam satraukušies par to, ka eksistē šis fakts, ka uh, aizvien vēl var piespriest nāvas sodu, un tas var notikt arī pēc uh, ne uh, pārāk godīga tiesas procesa vai negodīga tiesas procesa, netaisnīga. Uh, Līdz ar to mm, nākošais temats, par ko grib runāt, ir plašsaziņas līdzekļu mm, mm, situācija un attīstība šajās valstīs. Nepietiek um, atbalsta uh, pasākumu plašsaziņas līdzekļiem, ir jāveic vēl ļoti liels darbs, lai presi varētu brīvi strādāt. Protams, ka mēs nevaram uh, pieņemt uh, automātiski, ka Eiropas modelis uh, tiks pārņemts. Eiropas un ASEAN uh, modelis nu, praktiski nav tāda savietojuma. Es jau teicu, ka tieslietu sistēma ir vāja šajās valstīs. Līdz ar to gribu izdarīt sakojušu secinājumu. ievērojot uh, strateģisko ietvaru, cilvēktiesību situāciju un dokuments pieņemts 2012. gada jūnijā, ir skaidrs, ka ES vēlas padziļināt attiecības ar ASEAN valstīs un Eiropas parlamentam ir jāuzņems galvenā loma aicinot ASEAN valstis ievērot cilvēktiesības. Un tāpat arī aicinam EAD veikt attiecīgus soļus. Eiropas Savienībai tāpat ir jādod pienesums, lai attīstītu juridisko sistēmu ASEAN valstīs, lai izstrādātu vadlīnijas cilvēktiesību aktīvistu aizstāvībai, un runa ir arī par finanšu atbalstu cilvēktiesību aktīvistiem. Jāveicina brīvu viedokļu paušana, vismaz tā iespēja, kā arī jācīnās par nāves sodu atcelšanu šī naudas soda atcelšana ir jāprasa uh, katrās uh, sarunās, kas tiek vēstas. Tāpat arī ir, uh, tas jātiecina attiecībā uz katru cilvēkam ir piespiests nāves sods. Paldies, un tagad došu vārdu Gēlē no FIDH, e, un es saprotu, ka jūs koncentrēties uz zemes tiesībām. Merci beaucoup de me donner la par. Paldies, ka devāt man vārdu. Un es uzstāšos franču valodā. Es gribētu parlamentu uzmanību vērst uz uh, specifisko situāciju. Runa ir par cilvēktiesībām atsevišķās valstīs un sākšu uh, uzstāšanos ar uh, jautājumu par zemes konfiskāciju Birmā un Kambodžā. ES ir jāsniedz garantijas, tiek runāts par tirdzniecības attiecībām un preferenču saglabāšanu Situācija ir ļoti sarežģīta, un eh, ja mēs runājam par strateģisko ietvaru un arī darbības plānu, kāds tika apstiprināts 2012. gada jūnijā, kā arī viedokļu saskaņošanas nepieciešamību ievērojot cilvēktiesību jautājumus un iekļaujot tos ES tirdzniecības politikā. Es domāju, ka droā komitejai ir ļoti nozīmīga loma šo jautājumu tālākā izskatīšanā. Bez tam runājot par viedokļu brīvu paušanu, runāšu par īpašo situāciju Vietnamā, tai zemē un lausā. Uh, Tāpat arī gribu pāris vārdus teikt par Indonēziju un a, pēdējām attīstības tendencēm. Lai sākt man uzstāšanos, teikšu, ka nu, pirmkārt runāšu par Kambodžu. Un gribu jums a, pastāstīt, ka Lahbīlērs kundze jau pieminēja, ka Kambodžas nevalstisko organizāciju pārstāvji uh, ar tiem var tikties un viņiem var uzdot uh, precīzākus jautājumus, ja jūs gribat Virakil Kleng kungs un Evi Šūler kundze ir uh, klāta uh, šajā sēdē. Par Kambodžu runājot, jāsaka, ka pirmām kārtām gribu atzinīgi vērtēt Eiropas parlamentu pieņemto rezolūciju. Tas bija 2012. gada oktobrī. Šajā rezolūcijā ļoti veiksmīgi tiek aprakstīta uh, situācija attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumu un zemes konfiskāciju. Šie fakti ir saistīti. Uh, ir veiktas uh, represijas, vardarbības un uh, demonstrācijas ir apsveik, apspiestas līdz pat tādiem gadījumiem, kad ir bijuši nāvs gadījumi. Jautājums ir skatīts arī Eiropas komisijā ir aicinājums izmeklēt šos smagos pārkāpumus. Tas viss notiek skatot jautājumu par komerc preferencēm, tirdzniecības politikas preferencēm. Es gribu sniegt jums informāciju par pēdējo attīstību. Tā ir situā kā ir situācija mainījušies kopš 2012. gada oktobra un ko vēl var darīt. Tātad runājot par pēdējo attīstību un tās tendencēm, ir jāsaka, ka koncesijas, ekonomiskās koncesijas pārdod Kambodžas valdība. Moratorijas tika izteikts 2012. gada maijā bet, diemžēl, nav caurskatāmības un ir arī trūkumi attiecīgajās direktīvās, un tā visa uh, Uh, rezultātā uh, koncesijas uh, tiek aizvien vēl pārdotas. Parlaments ir runājis par 12 no šīm koncesijām, kopumā ir 15, un tas nozīmē, ka 80 tūkstoši hektāru zemes ir aizvien vēl konfis, ir konfiscēti kopš moratorija iezviešanas. Uh, Nu, protesti, kas uh, seko šīm zemes konfiskācijām, tiek vardarbīgi apspiesti. Situācija nav uh, veiksmīgi attīstījusies uh, kopš uh, oktobra. Var runāt par vairākiem vardarbības faktiem, nu, piemēram, novembrī. Astoņciem iedzīvotāji netālu no Phnompeņas starptautiskās lidostas tika aizturēti, viņi bija arestēti, jo uz jumtiem viņi bija izvietojuši SOS ziņu, un tur bija redzams paraks Obama, kuram, kurš ieradās uz ASEAN galotni tikšanos. Tāpat uh, situācija turpinās attīstīties, piemēram, 13. decembrī Sonando uh, kungs tiesnes atteica atbrīvošanu tiem, kas gaidīja savu procesu. Tika jau runāts, ka viņam piesprieda 20 gadus cietumā uz jautājumu skatīšanai bija jābūt 7.30, ir jābūt 7.37. martā, un mēs aicinām, lai Amnesty International un Eiropas parlaments uzmanīgi sekotu šai jautājumu skatīšanai. Vēl par decembri, 27. decembrī, Pnompeņas municipālā tiesa notiesāja Jānu Bofa, piespriežot viņam trīs gadus cietumsotu. Likado ir uh, mūsu līgas uh, pārstāvji un, signalē, ka, uh, un uh, ziņo, ka ir 12 aktīvisti, kas aizvien vēl ir uh, apcietinājumā saistībā ar zemes konfiskācijas jautājumiem. Tagad par to, kā mēs sakojam situācijai. Jāsaka, ka neesam saņēmuši oficiālu atbildi no Eiropas komisijas attiecībā uz izmeklēšanas iespējām par cilvēktiesību pārkāpumiem. To prasīja Eiropas parlaments oktobra rezolūcijā. Mūsu divpusējās tikšanās ir notikušas, un no komisijas esam uzklausījuši dažādus argumentus kādēļ izmeklēšanas iespējas tiek apšautības. Nu, pirmkārt, tā ir nepieciešamība saņemt starptautiskās aizsardzības mehānisma izmantošanas secinājums. Jau kopš 2012. gada oktobra gaidam to, jo ANO īpašais pārstāvs Kambodžā ir nosodījis šo zemes konfiskāciju, zemes atņemšanu un procesas, kas ar to ir saistīti. Otrs arguments ir sekojošais. Tirdzniecības preferenču izsniegšanas pārtraukšana būtu saistīta ar uh, situācijas pasliktināšanos iedzīvotājiem Bet cilvēki tiek padzīti no viņu pašu zemes, eh, ir grūti atrast uh, darbu un atalgojums ir ļoti, ļoti zems. Un vēl ir uh, tiešām jāuzsver tas fakts, ka veikt izmeklēšanas SPG ietveros uh, nav saistīts ar šo preferenču uh, pārtraukšanu, jo izmeklēšanas mērķis ir atvērt tādu plašu sarunu uh, iespēju un plašu sarunu periodu ar Kambodžas valdību, ko Eiropas komisija varētu izmantot, lai panāktu konkrētu o, uh, attīstību šajā valstī. Nu, šeit runa iet par divu gadu termiņu, ievērojot uh, šodienas attīstību. Tā tad jārunā par nepieciešamību aktīvi strādā un uh, Eiropas parlamentam jāpaliek ļoti striktam, lai oktobra uh, rezolūcija turpinātu strādāt, lai komisija arī uh, pildītu savus pienākumus. Un ir skaidrs, ka kopš brīža, kad parlaments ir uh, situāciju vērtējis kā pietiekami smagu un aicinājis komisiju aktīvi strādāt. Aktīvas darbības iespējas ir bijušas ierobežotas. Ja, piemēram, būtu iespēja izmeklēt situāciju, kāda ir tieši valstī, jā, skatot šos jautājumus un uh, Organizējot vizītes, tad eh, jāsaka, ka ir eh, jāveido um, tikšanās iespējas ar pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ar ANO pārstāvjiem. Un tagad es gribētu runāt par situāciju Birmā. Arī tur zemes konfiskācija, padzīšana un citi procesi ir tādi, ka esam par to nobežījušies situāciju, par šo situāciju ir sastādīti uh, ziņojumi arī īpašais uh, ANO pārstāvis uh, Birmā savos uh, ziņojumos uh, maijā un uh, oktobri 2012. gadā par to ir runājis. Zemes konfiskācija ir saistība ar vardarbību, un pēc tam arī vardarbība tiek pielietot apspiežot demonstrācijas pirms a, astoņām dienām bija iespēja tikties ar Birmas pārstāvjiem un tiek uzsvērts, ka gan fermeri, gan arī lauksaimnieki tiek padzīti no uh, viņiem piedarošajām zemēm, uz kurām tiek veidot liela infrastruktūras projekta. Un vēlreiz runājot par šo jautājumu, gribu atsaukties uz to, ka investīcijas uh, ir saistīts dažkārt arī ar to, ka situācija pasliktinās. Arī tas tika uzsvērts ANO īpašā pārstāvju ziņojumā 39. pantā. Šeit tiek norādīts uz to, ka investīcija pieaugums un arī iespējamās privatizācijas pieaugums, kā arī ekonomikas attīstība ir saistīta ar tādu risku, ka attiecību cilvēkties, situācija cilvēktiesību jomā atsevišķos gadījumus varētu pasliktinātos. Ir nepieciešams īpašais uh, uh, referents, arī Dāvids uh, Martins uh, ir aktīvi strādājis, ir uh, rezolūcijas projekts, kas ir iesniegts uh, parlamentam, par to diskutēs rīt Inta komitejā. Un Šis darbs ir saistīts ar uh, reglamentēšanas iespējām uh, attiecībā uz uh, uzņēmumu sociālo atbildību. Tā tad vairāki tādi darba soļi, īpašā referenta iecelšana, juridiskā režīma izveida, kas ļautu risināt jautājumus, kas ir saistīti ar padzīšanu un zemju atņemšanu. Tāpat nākošais jautājums ir uzņēmuma sociāla atbildība un īpašā situācija, kāda ir Mjanmā, um, ja Burmā. Šeit es gribu vēl uzsvērt, ka dažkārt informācija ir pretrunīga. ir jārunā par to, ka ir nepieciešams uh, ieviest saistības un obligātus noteiku, noteikumus, lai samazinātu pēc iespējas uh, negatīvo ietekmi, ir nepieciešams izveidot mehānismus, kā iesniegt, piemēram, sūdzības un protestus pret kādu noteiktu rīcības veidu. Atgriežoties pie uh, tirdzniecības preferenču uh, sistēmas, vai jā vai nē, to ieviest, uh, ir nepieciešams garantijas tādā izpratnē, ka uh, uh, Eiropas parlamentam ir uh, jābūt zināmai uh, drošībai pirms tas turpina attīstīt uh, šo uh, dokumentu kopumu. Un arī ir jāizveido vesels kopurs, kopums resursu, lai varētu uh, efektīvi izmantot tos mehānismus, kādi ir mūsu rīcībā. Un tagad pavisam īsi par runas brīvību Mēs esam izdevuši brošūru, tas ir ziņojums par viedokļu brīvību Vietnamā un blogu rakstītāju situāciju, blogeru situāciju. Amnesty organizācija ir atkārtojusi mūsu rūpes un vēlreiz ir arī jārunā par to, ka ir izstrādāts dekrets. Par to būtu uzmanīgi jārunā un jāskatās, kā situācija attīstās. Tāpat arī brīvās tirdzniecības līgumu sarunas, ko ved Eiropas komisija ar Vietnamu, ir nepieciešams ietekmes izvērtējums pēdējais bijis 2008. gadā un neievēro 2012. gada rīcības plānu pirmo punktu. Tajā tiek prasīts, lai cilvēktiesības tiktu ietvertas šajā ietekmes novērtējumā. Viedokļa brīvība ir jāievēro, jāorganizē ir darbs, lai to aizstāvētu. Un otrais, kas ir sakāms par šo brīvās tirdzniecības līgumu Tie pārbaudas mehānismi, kādi parasti ir ietverta šajos līgumos, tiem jāietver arī pilsonisko organizāciju ietveršana, ilgspējīga attīstība, viedokļu brīvība un arī citi jautājumi. Šie mehānismi var uh, darboties tikai tad, ja ir ietvērtas uh, zināmas garantijas un uh, tās tiek izmantotas. Par tā aizēm runājot, gribu vērst jūs uzmanīgu uz Somjot gadījumu, tāpat arī divu uh, lauksaimnieku nogalināšanu 2012. gada novembrī. Par Laos runājot, es domāju, ka parlamentam arī uzmanīgi ir jāsako Sambat Samfon attīstības gadījumiem, gadījuma attīstībai. Un vēl pavisam īsi par Indonēziju. Eiropas parlaments varētu uzmanīgi skatīt, kāda būs prezidenta rīkojuma teksta attīstība. Šis teksts numur divi tiks pieņemts uh, nākošo mēnešu laikā. Uh, šeit uh, iespējams, ka vērsīsies pret cilvēktiesību aizstāvjiem un arī iespējams, ka demonstrācijas vai dalība tajās tiks sodīta. Mm, detalizēti var stāstīt vēlāk par to. Starp janvāri un februāra vidu 18 gadījumi ir bijuši, kad ir novērot e, mm, vardarbību pret minoritātēm, un tāpat arī bija vesela rinda gadījumu, Uh, jārunā par nonāvēšanām. Šeit ir uh, uh jārunā par uh, antiterorisma vienības darbību Densus 88. Paldies! Paldies, un pirms es dodu vārdu uh, Mungovena kungam, es vēlētos arī sveikt mūsu vidū Brunejas vēstnieku viņu ekscelenci Dārtu Serbini Alī, laipni lūgtu. Un mūsu vidū ir arī pārstāvi no Taizemes, Indonēzijas, Filipīnu, Filipīnu vēstniecībām. Paldies, ka visi varējāt ierasties, un paldies arī par jūsu interesi būt kopā ar mums. Manuprāt, Mums ar dažiem no jums ir bijušas ļoti interesantas pusdienas un diskusijas pirms dažiem mēnešiem. Un tas mums arī palīdz saprast e, to mūsu nostāju un saredzēt arī pozitīvās tendences jūsu valstīs. Es saprotu arī jūsu skatu punktu un es ceru, ka jūs sapratāt arī mūsējo. Mūsu galvenais uzdevums ir vērsties e, iz, izcelt tos aspektus, kas nav tik pozitīvi. Tad paldies par jūsu interesi vēlreiz. Vēlējos to pieminēt, jo Burmas situācija ir vairāk kārt jau pieminēta. Un arī 5. martā Burmas prezidents viesosies pie mums. Pieļauju, ka vēstniecība aktīvi strādā, lai šo vizīti sagatavotu. Un tagad vārds Rorī Mungovena eh, kungam kas pārstāv ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroju un īpaši Āzijas klusā ekta, e, okeāna nodaļu. Mums ir ļoti labas attiecības ar jums. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Priekšsēdētājs kundzei. Cienījamie deputāti, vēstnieki, ekscelences no ASEAN valstīm un, darbie kolēģi, es mēģināšu no savas puses izcelt uh, gan pozitīvās tendences ASEAN reģionā, tāpat uh, pieminēšu arī izaicinājumus. Mazliet varbūt par uh, mūsu augstā komisāra darbu. Mums ir ļoti neliels uh, birojs Bankokā, kas strādā uh, valstu līmenī visās desmit ASEAN dalībvalstīs, tāpat kopā ar uh, ASEAN sekretariātu un cilvēktiesību mehānismu. Mums ir arī savs birojs Kambodžā, tas tur ir bijis 20 gadus, viens no, viena no ilgākajām pārstāvniecībām, uh, kas tika izveidota 93. gadā. Un viņi turpina strādāt ar tehnisko atbalstu, un mums ir savi referenti eh, par cilvēktiesībām Kambodžā. Viņi arī turpina strādāt eh, cilvēktiesību padomē. Burmā vēl pavisam nesen mēs iesaistījāmies tikai no ārpuses, bet šobrīd tur notiek ļoti strauši reforma process un kopā ar Eiropas Savienības atbalstu, kas sniedza mums nelielu finansējumu sākumā, mēs šobrīd uh, e, veidojam tur jaunu cilvēktiesību komisiju. Pagājušā gada novembrī prezidents Burmā aicināja augstā komisāra biroju veidot komisiju savā valstī. Šobrīd mēs esam ļoti priecīgi par to un risinam pārunas. Uh, ar eh, valdību eh, par līgumu, kas būtu par pamatu šī biroja izveidēji. Tas nenotiek tik ātri, bet eh, mēs ceram tikt krietni uz priekšu šī gada laikā. Tā pašā laikā mēs Burmā esam bieži viesi un strādājam kopā ar humanitārās palīdzības aģentūrām šajā valstī. Un Vēl pavisam nesen mēs piedalījāmies arī dzēn ANO uh, palīdzības misijā Timorā. Šobrīd uh, misija ir beigusi savu darbu, lai gan mēs tur paliksim vēl uh, kādu laiku un ceram, ka Timor kļūs par ASEAN dalībvalsts tuvākajā laikā. Mums ir mūsu iesaiste ASEAN uh, reģionā valsts līmenī ir diezgan būtiska. Vēlos uzsvērt arī ASEAN dalībvalstu institūciju uh, darbību attiecībā uz cilvēktiesībām. Pirmkārt, valstu līmenī mums ir četras nacionālās cilvēktiesību organizācijas Taizemē, Indonēzijā, Filipīnās un Malaizijā. Tās visas ir ar labu reputāciju un ir ieguvuši savu zināmu statusu arī starptautiskā līmenī, jo atbilst Parīzes principiem, eh, kas nosaka cilvēktiesību institūciju darbību. Ir līdzīga institūcija arī Timorā, kas atbilst eh, tādam pašam statusam. Interesanti, ka Burma arī izveidoja savu uh, cilvēktiesību komisiju 2010. gada beigās. Tā šobrīd darbojās un balstās uz prezidenta dekrētu. Tā pašā laikā tiek izstrādāta, izstrādāti arī attiecīgi tiesību akti, kas regulētu uh, institūcijas darbību. Un mēs ceram, ka šie likumi uh, nodrošinās uh, neatkarību, kas šādai institūcijai ir nepieciešama un kas jau ir sasniegts citās ASEAN reģionu valstīs. Ļoti svarīgi, lai nacionālā valstī šīs institūcijas sāk sadarboties ar savām kaimiņiem, tad, eh, lai ir reģionālā sadarbība, lai tiek izskatīti arvien jauni um, jautājumi. Otrs svarīgs punkts saistīts ar 40. gada dienu ASEAN asociācijai. E, tas tika apstiprināta jauna harta, un noteica jaunu redzējumu organizācijas turpmākajai darbībai. Tur arī cilvēktiesības ieņēma svarīgu lomu un apņemšanās sekot starptautiskajām normām. Reģionālie cilvēktiesību mehānismi ASEAN reģionā ir ļoti svarīgi. Jāatcerās, ka šis reģions nav salīdzināms ar uh, Eiropas Savienības eh, struktūrām un to, kā tas darbojas mūsu reģionā. Panākt to, ko jau esam panākuši cilvēktiesībās, ir bijis ļoti grūti. Tā pašā laikā nelielām valstu grupām strādājot kopā, ir bijis iespējams izveidot pirmos cilvēktiesību mehānismus. Un tas ir ļoti svarīgi, tie ir eksperimenti savā ziņā, uh, bet mēs ceram ar pozitīvu iznākumu. Šo mehā, šī mehānisma izveida, kas būs starpvaldību sadarbības uh, līmenī, ir notikusi ļoti ātri. Ir izveidots uh, reglaments šim, šim te mehānismam. Un sākotnējais e, eh, modelis paredz, ka ir nelieli ierobežojumi organizācijai. Dalība tajā ir starpvaldību līmenī, un tad tie nav neatkarīgi eksperti, kas ir dalībnieki. Tad to mēs nevaram salīdzināt to ar, e, piemēram, Eiropas Savienības cilvēktiesību institūcijām vai Āfrikas cilvēktiesību institūcijām. Tad tas ir starpvaldību mehānisms, nevis neatkarīgs cilvēktiesību mehānisms. Un otrkārt, e, funkcijas e, šai organizācijai ir vairāk padomdevēja rakstura. Cita reģionālie mehānismi skata atsevišķus gadījumus eh, valstu līmenī. Par dažiem mēs jau esam eh, dzirdējuši no Amnesty International un eh, kolēģi no Starptautiskās federācijas. Tad, bet šis starpvaldību mehānisms neanalizēs atsevišķus gadījumus. Tam ir plašāks skatījums. Te pašā laikā mēs ceram, ka šis mehānisms ar laiku attīstīsies, uzkrās pieredzi. E, mēs zinām, ka arī Eiropā visas šādas iniciatīvas ir attīstījušās laika gaitā. Ir svarīga pareizā vadība, pilsoniskās sabiedrības e, līdzdalība, lai šis e, starpvaldību mehānisms varētu izveidoties par stabilu, svarīgu institūciju. Protams, ka laika gaitā būs arī dažādas modifikācijas eh, ir institūcijas mandātam. Svarīgi ar arī bērnu un eh, sieviešu komisijas darbībai. Te mēs runājam par plašāku mandātu, lielāku neatkarību, kas var izrādīties ļoti vērtīgi. Varētu būt ka tas ir arī vērtīgs eksperiments savā ziņā. Vismaz runājot par bērnu un sieviešu tiesībām, tad mēs ceram, ka šeit šī loma būs vēl aktīvāka. Tad, nestoties ne uz ko, mūsuprāt, ļoti svarīga ir šī institūcija, kā arī šis te saskaras eh, punkts starp Eiropas Savienību un Āsienu reģionu. Mēs ceram, ka arī mēs varēsim sniegt lielāku atbalstu reģionam caur šo mehānismu. ir strādāts pie jaunas cilvēktiesību deklarācijas izstrādes. Bijuši daudz diskusiju e, par šo deklarāciju. Mūsuprāt, nebija pietiekami daudz konsultāciju ar e, pilsonisko sabiedrību šīs deklarācijas izstrādē. Vajadzēja vairāk ieklausīties e, pilsoniskā sabiedrības viedoklī. Taču neskatoties ne uz ko, pagājušā gada beigās deklarācija tika apstiprināta, Tur ir jāsaka ļoti daudz būtisku cilvēktiesību elementu un saistību un apņemšanos. Tāpēc tas ļoti svarīgi. Tas svarīgs uh, principu uh, ievērošanas apstiprinājums. Trūkumi, ko esam pamanījuši šajā deklarācijā, ir divu veidu Daudz no tiesībām, kas ir iekļautas deklarācijā, e, ir jātūko vai jāinterpretē saskaņā ar nacionālajiem likumiem. Un te ir, protams, neliela barjera vai šķērslis, e, lai šī sistēma atbilstu starptautiskajām normām. Un otrkārt, deklarācija liek lielu uzsvaru uz atbildību un tiesībām. Uh, Šeit atkal ir iespējama regresīva interpretācija dažās situācijās. Taču, manuprāt, svarīgi piebilst, ka tad, kad ASEAN vadītāji apstiprināja deklarāciju Pnompeņā, viņi apņēmās, ka ASEAN deklarācija tiks interpretēta un piemērota saskaņā ar dalību valstu starptautiskajām cilvēktiesību apņemšanās. Un šeit varam teikt, ka, lai arī deklarācijai ir savi ierobežojumi, e, tomēr viņa tiks īstenot un piemērot arī nacionālajā līmenī. Šie ir ļoti svarīgi punkti. E, viena no jomām, kas ir noteikti kā prioritāte ir korporatīvā sociālā atbilstī, e, atbildība. Eiropas Savienība ir jau daudz darījusi, š, un Eiropas e, institūcijas e, šajos jautājumos arī runājuši par cilvēktiesībām. Eiropas valstis strā, izstrādā nacionālos rīcības plānus, un šeit noteikti būs iespēja sastrādāties uh, starp Eiropas Savienību un ASEAN reģionu. Tagad es eh, vēlos runāt par dažām tēmām, dažiem jautājumiem, ko mēs novērojam šajā reģionā. Daudz no jautājumiem ir saistīti ar eh, demokrātisko eh, pārejas procesu, kas ir noticis reģionā. Tas ir bijis pēdējo 20 gadu laika jautājums. Mēs tiešām esam redzējuši būtiskas pārmaiņas šajās valstīs. Vietnama un Laosa ir divas valstis, eh, kas savā ziņā ir modeļu valstis. Ne labākajā nozīmē, bet pārējās valstīs mēs esam ļoti redzējuši, kā demokrātija tiek stiprināta. Protams, arī Vietnam un Laos piedzīvā, piedzīvo būtisku politisku pārējais procesu. Bet mēs vēru, vērojam ļoti dinamiskas pārmaiņas reģionā. Piemēram, tā izeme, tā izeme ir novērojusi tad politisku polarizāciju. Un tur bija ļoti interesants pētījums, e, lai šo procesu analizētu. Ziņojums bija ļoti kvalitatīvs un uh, uzsvēra institucionālo reformu nozīmi eh, situācijas uzlabošanā. Tad tas būtu ļoti svarīgi arī tā aizemes nākotnē. Tāpat Malaizijā politiskā vide ir bijusi e, nevisai pozitīva, jo drošības ierobežojumi ir bijuši ievērojami. Tāpat e, vide brīvām vēlēšanām, e, nav bijusi ļoti draudzīgi, ir bijušas dažādas sankcijas. Ir bijuši centieni atsaukt dažus no uh, iepriekš, dažus uh, iepriekšējos uh, drošības likumus, kas ir svarīgas pārmaiņas arī šajā valstī. Tāpat uh, opozi opozīcijai ir uh, piešķirtas jaunas atļaujas e, rīkoties un pulcēties, kas ir būtiski. Tāpat vērojam prezidenta vēlēšanu tuvošanās gaisotni, e, kas notiks nākamajā gadā. Un te ir dažādi aspekti. Piemēram, mēs redzam arī, ka reliģiskā tolerance ir e, uzlabojusies valstī tāpatām to, tolerants pret eh, kri, eh, dažādām reliģiskajām minoritātēm, kristiešiem, eh, šītiem un citām. Protams, ka šeit ir e, jauni izaicinājumi, runājot par Indonēzijas sekulārajām tradīcijām un runājot arī par kultūrālo reliģisko toleranci runas brīvības e, jautājumi šajā kontekstā bieži tiek pieminēti. To pieminēja arī Amnesty International pārstāve. Žurnālisti un blogeri, piemēram, Vietnamā, tik bieži kritizēti. Tāpat e, tie aktīvisti, kas e, pārstāv opozīciju un kritizē valdošo vāru, tiek kritizēti, bet ir arī ekstremālāki gadījumi, kad cilvēki tiek nogalināti un cilvēktiesība aizstāvi vai vidas aktīvisti vai sociālai aktīvisti tiek uh, dažādā veidā uh, vajāti. Tāpat var pieminēt lausas gadījumu. To... Tas zināmā mēlā ir saistīts arī ar dažādiem uh, atlikušiem konfliktiem reģionā Ja mēs runājam par uh, vardarbību, mēs varam redzēt, ka tas notiek Burmā, Kačins, tā teikt, tā ir uh, valst, pavalstī, bet arī Dienvidtā aizemē un Filipīnās tagad. Un tagad pateicoties jaunajam miera līgumam, uh, situācija uzlabojas, bet, nu, vardarbības gadījumi vēl turpinās. Es zinu, ka ir laika ierobežojums, bet vēlētos pievērsties vēl pāris aspektiem. Viens ir migrācija. Tas ir ļoti komplicēts jautājums šim konkrētajam reģionam. Uh, šīs abas valstis ir gan migrējošo strādnieku avoti eksternāli, bet viņas arī uzņem daudz migrantus. Un ir daudz gan oficiālu, gan neoficiālu darba migrantus šajās valstīs. Tās ir arī būtisks tranzīta punkts un bieži vien arī mērķis bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Pašlaik notiek būtiski kustība no Rakāna uh, štata virzienā no, no tā aizemes uz Malaiziju. Atsevišķos gadījumos patvēruma gadī, meklētāji uh, cilvēki tiek uh, pārvadāti pa nelegāliem cilvēku kontrabandas kanāliem, un viņi mēģina tikt arī vēl tālāk, piemēram, uz Austrāliju. Pašlaik palielinās diskusijas par tādu reģionālu ietvaru, lai varētu risināt šādu veidu izaicinājumus. Un viens no trūkumiem ir tas, ka nav ratificēts bēgļu konvencija. Pietrūkst trūt šāda ietvara, uh, lai varētu risināt un rīkoties ar šāda veida cilvēku kustību. Tas ir ļoti būtisks izaicinājums, un varbūt arī Eiropas Savienība varētu iesaistīties, balstoties uz savu pieredzi, eh, izveidot tādus reģionālus ietvarus, lai risinātu bēgļu un patvērumu meklētāju problēmas. Un vēl viens aspekts - nāvisots. Tas jau arī tik iepriekš pieminēts Šī ir joma, kur mēs varam saskatīt zināmu progresu ASEAN kontekstā. Uh, manuprāt, uh, šis reģions uh, dod, ir, parāda labu progresu, ir valsts, kas to vēršas ļoti pretnāvis sodu, kā piemēram Filipīnas, Kambodža, bet arī tāds valsts, kur nāvis sods vēl tiek uzturēts, piemēram, Singapūra. Singapūra. Bet ir arī valstis, kuras vēl nav uh, galēji formulējušas savu viedokli, Eh, ir moratorija, piemēram, Indonēzijā, citas valsts, kas vēl nav pieņēmuši galējo lēmumu. Bet, eh, piemēram, Malaizijā un Singapūrā eh, tiek virzīšanās tālāk no nāves soda piešķiešanas tiek pārskatītas pārskatīti šie sodi, jo īpaši attiecībā uz no, noziegumu, kas saistīti ar narkotikām. Notiek veikti nelieli soļi, lai ieviestu lielāku atbilstību nāves sodu jomā starptautiskajiem standartiem. Un es uzskatu, ka šīs ir tādas būtiskākās tendences, kas varētu interesēt jūs, un liels paldies par uzmanību! priekšsādātāji. Paldies! Paldies visiem trīs runātājiem. Jūs minējāt daudzus jautājumus, nedzēdot informācijas, analīzes. Mums ir daudz vielas pārdomām. Vēlētos izteikt dažus komentārus par to, ko jūs teicāt. Piemēram, ASEAN kom sieviešu un bērnu tiesību komiteja. Viņi pašlaik atrodas Briselē. Mēs pavaicājām, vai viņi vēlētos mums pievienoties, bet viņi ne, nepieņēma uzaicinājumu, jo viņi uzskatīja, ka uh, viņu mandāts neļauj viņiem piedalīties tādā komitejā kā mūsējā. Tas uh, tikai pierāda to, ka viss šis institūciju, institucionālais ietvers varbūt ierobežo mūsu diskusijas iepš, iespējas, bet mēs jebkurā gadījumā būtu labprāt viņus redzējuši šeit. Nacionālās cilvēktiesību institūcijas. Jūs aprakstījāt vairākas institūcijas, kuras tiek veidotas vai kuras jau pastāv. Uh, ASEAN reģionā. Bieži vien mūsu komitejā mēs risinām šo jautājumu un uh, šo pēcpusdienu mēs runāsim ar vairākiem tiesību sargiem no austrumu partnerības valstīm, un mēs varam redzēt, ka ir atšķirīgi standarti. Un arī mūsu pašu, pašu valstīs, Eiropas Savienībā ir dažādi standarti. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kuram pievērsties tādēļ ir pozitīvi dzirdēt, ka ir labvēlīga notikuma attīstība ASEAN reģionam lieta, ko jūs izcēlāt, bija Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta loma, uh, lai koncentrētos uz bēgļu un patvērumu meklētāju tiesībām ASEAN reģionā, neliela piezīme. Es nedomāju, ka mums ir pieejami pietiekami daudz uh, resursu, jo arī Eiropas Savienībā uh, nav pilnībā uh, vispārīgi uh, ratificētu šo bēgļu uh, re, konvenciju. Tas ir viens no galvenajiem jau, problēma jautājumiem. Mēs īsti nezinām, ko darīt. Neviens to nav pateicis, bet šķiet, ka uh, viņi īsteno daudzas uh, rekomendācijas. Tajā pašā laikā dalību valstis ir diezgan ne, tā, negatīvi noskaņots pret to ratifikāciju. Tagad mums ir ārējās darbības dienesta uh, Eh, pārstāvis Abetukī kungs, kas ir eh, eh, Āzijas nodaļas vadītājs, skatos pareizajā virzienā. Arī divas pārstāvis no Amnesty International, no F. Uh, IDH. Abas pārstāvis atsaucās uz jūsu rīcības plānu. Kā jūs uzskatāt, uh, kas, kas ir tās problēmas, ko esat identificējuši un kas būtu jādara reģionā? Mēs labprāt uzklausīsim uh, kā jūs saskatāt šo jautājumu un kāda ir jūsu rīcība. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es šeit ierados ar lielāko daļu no sava biroja pārstāvjiem par Dienvidu Austrumāzijas valstīm, lai varētu atbildēt iespējas plašāku jautājumu joku, lūk, bet uh, tas, tas tikai pierāda to, ka uh, mums šīs attiecības ar Dienvidaustrumus Āziju ir svarīgas. Protams, mēs esam būtiski uh, papildinājuši savu darba kārtību uh, cilvēktiesību jomā ar caur uh, diskusijām ar pilsonisko savie, sabiedrību gan lokālā, gan starptautiskā līmenī, un viņi turpina piedalīties šajā procesā. Kā jau es teicu, tad uh, cilvēku tiesības ir viens no vissvarīgākajiem un intensīvākajiem sektoriem, jomām mūsu sadarbībā ar Dienvidaustrum Āzijas valstīm. Mums ir vairāki instrumenti, un kad uzsāku darbu pagājušā gada 1. oktobrī, es biju patiekami pārsteigts par darba apjomu, kas tiek veikts šajā jomā. Un man šķiet, ka proporcionāli tas ir pat lielāks nekā uh, darbs, kas tiek veltīts citām pasaules daļām. Ir notikuši vairāki regulāri dialogi, formāli, neformāli. Sešu valstu gadījumā jau notiek dialogi. Ir viens, kas norisinājās burtiski dažas dienas atpakaļ Laosā, uh, mums ir būtiskas normas par cilvēktiesībām vairākos partnerības sadarbības nolīgumos, par kuriem uh, sarunas turpinās vai jau ir norisinājušās, uh, tātad ar lielāko daļu Dienvidā Austrumāzijas valstīm. Ja runājam par divpusējām sanāksmēm, uh, tad cilvēktiesību jautājums ir standarta lieta, kas iekļauta mūsu darba kārtībās, tika apspriest ar to, kas notika Kambodžā jo īpaši par zemes konfiskācijas lietām Kambodžā. Tāds atgādināt, kad, kad Herman Van Rompuy kungs devās uz Kambodžu pagājušu novembri, viņš pacēla šo jautājumu ar savu sarunu partneri un būtiska. Un mēs sapratām, ka komisārs De Guhts, kad viņš dosies uz Vietnamu martā ar ekonomisko samatu ar Āziju, uh, Un tad viņš atkal apspied, apspriedīs šo būtiskā, šo konkrēto jautājumu. Notiek arī vair, darbs, kur vien tas tiek uzskatīts par piemērojumu, tāda kontakti ar Laosu par to, kad vajadzētu risināt krie, cilvēktiesību aktīvistu jautājumus. Šis Sunfut kungs, ko jūs minējāt iepriekš, un Šis jautājums eh, rada mums arī ļoti lielas bažas. Mēs esam izdevuši jau vairākus uh, paziņojumus. Tajā pašā laikā tiek veikti ļoti daudz dažādi projekti ar pilsoniskās sabiedrības, vietējo valdību uh, atbalstu un palīdzību dažādās valstīs. Jūs jau iepriekš minējāt, ka, un es arī esmu priecīgs to pateikt, ka mēs uzņemam Āzijas komiteju, kas aizstāv cilvēku ties, sieviešu un bērnu tiesības, un tas, ka viņi atrodas Briselē. Vakar viņi tikās ar Eiropas parlamenta dažiem pārstāvjiem, un viņi arī apstiprina citas institūcijas un arī um, Beļģijas iestādes Man gan nav nekādu detaļu, jo vizīte nu pats sākās, bet cik es saprotu, tā ir norisinājušās diezgan intensīvas diskusijas. Šī uh, ASEAN starpvaldību uh, komisija, kas ieradā, uh, ieradās Brislā jau arī 2011. gadā. Bet vēlos tikai nostādīt uh, tādā perspektīvē, ka mūsu attiecības ir sarežģītas. Ir ļoti liela dažādību un arī pieejami mūsu rīcībā ļoti daudz un dažādi instrumenti. Attiecībās ar Kambodžu es vēlējos pieminēt to, ka dažreiz mums vajadzētu, ja domājam par instrumentiem, mums vajadzētu apsvērt iespēju vai daži no piedāvātajiem risinājumiem varētu iespējami vērsties pret cilvēktiesībām. Ja mēs runājam par tirzniecības preferencēm, kuras tiktu paplašinātas. Tās valstī ir, Kambodžā ir būtiski palīdzējušas uzlabot uh, dzīves standārtus gadu laikā, uh, būtībā viņu uh, ienākumi uz cilvēku ir dubultojušies pēdējo dažu gadu laikā. Bet izvēršot šos diskusijas, mums vajadzētu apzināties, ka daži no šiem instrumentiem, ja mēs tos atsauksim, ja mēs atcelsim šos instrumentus, viņi varētu arī atgriezt dažus no cilvēktiesību jautājumiem. Mēs situāciju ļoti būtiski uzraugām. Tas ir viens no noteikumiem, pie kura pieturamies, īstenojot eh, partnerības un sadarbības līgumus, bet katrā gadījumā instrumentu atsaukšana tad ir pe absolūti pēdējais izmantojamais risinājums. Eh, kāds jau iepriekš minēja, Uh, pagājušā gada cilvēku tiesību deklarāciju pagājušā gada novembrī. Mēs zinām, ka tā ir radījusi plašas diskusijas ar starptautiskajā sabiedrībā, ir paustas bažas par to, ka ir riski vai izaicinājumi vispār pieņemtajiem standartiem. Arī mēs rūpīgi izskatījām deklarāciju, mums notika intensīvas diskusijas iekšēji, un mēs vēlamies saskatīt to, ka glāze ir pa pusē pilna. Vairāku vienkāršu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vēl pirms visam, pirms pāris gadiem būtu neiedomājami, ka šāda deklarācija pastāvētu, un tas fakts vien jau ir būtisks. Uh, panākts progress cilvēktiesību instrumentu jomā. Mēs uzskatām, ka tas arī rada labu pamatu, uz kura mēs varētu strādāt un darboties, un uz kura mēs varētu uh, piedāvāt palīdzību uh, Dienvidu Austrumāzijas partneriem. Uh, un mēs varētu strādāt pie tā, lai tiktu vispārējie standarti un principi tiktu respektēti. Es domāju, ka tagad mums ir labs pamats, lai mēs varētu sākt strādāt pie cilvēku tiesībām reģionālā līmenī, kas ir ļoti svarīgs aspekts mūsu attiecībās, kuru mēs vēlētos vēl vairāk veicināt, un mēs arī vēlētos palielināt savu iesaisti ASEAN reģionā. Jūs minējāt arī vairākus atsevišķus gadījumus. Atsevišķās valstīs es neatbildēšu uz katru no aspektiem, bet tās katrā gadījumā esam sagatavojušies atbildēt uz visiem šiem jautājumiem tādā divpusējā veidā, cilvēks aizņem pārāk daudz laika. Mēs esam bijuši jo īpaši nobežījušies pēdējo dažu dienu gadu laikā par Samfon uh, kunga cilvēktiesību aktīvista situāciju. Aštāns kundze sagatavoja paziņojumu decembrī. Mēs esam sagatavojušies, uh, plānojam veikt diskusijas ar, ar amatpersonām. Un mēs mēģinām to darīt ikdienas, lai saprastu, kā mēs vislabāk varētu iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu, lai uh, saņemtu pozitīvu atbildi. Diemžēl mums pašlaik nav pārāk daudz labu ziņu, bet fakts ir tāds, ka ir uh, Eiropas Savienība spēlējusi tādu ļoti nozīmīgu lomu. Un tad, tad šī atbilde tika sniegta ne tikai no Eiropas Savienības puses, to tā pievienojas arī starptautiskajā partneri, kā piemēram ASV, Austrālija un Singapūra, un, manuprāt, tas, ka ir pozitīvi, ka arī tādi Dienvidaustrumāzijas valsts pievienojas mums mūsu nostājā. Mēs mēģinam arī sadarboties ar saviem ASEAN partneriem, lai mēģinātu saprast, kāda bū, kāds būtu vislabākā mūsu palīdzība šajā jautājumā vairāki parlamentārieši no ASEAN reģiona parlamentiem ir devušies uz Laosu, lai apspriestu šo konkrēto gadījumu, un es domāju, ka arī tās ir labas ziņas, jo īpaši, ja salīdzinam to ar potenciālā situāciju pirms dažiem gadiem. Un, un ja katrā gadījumā esam ar mieru apspriest padziļinātāk jautājums arī divpusē. Paldies! Priekšstādātāji, paldies! Tagad vārds tiek dots deputātiem, ja vēlaties ko izteikties. Ja nē, tad man ir uh, daži jautājumi jums. Viens ierosinājums bija no Mangovena kunga. The... Tātad Mangovena kungs teica. Ka ir uh, jāpievērš uh, uzņē, uzmanība cilvēktiesībām, ir jāvērtē arī uzņēmuma atbildība. Tāpat arī ļoti uh, pozitīvi ir vērtējums tas fakts, ka jūs uh, noturējāt sēdi tad, kad meklējāt uh, dialogu ar Vietnamu un to padziļinājāt. Tas nozīmē, ka jums bija iespēja tiešām uh, tikties uh, nepastarpināt ar Vietnamas delegāciju. Mana pieeja ir nedaudz atšķirīga, ja mēs runājam par Eiropas Savienības tirdzniecības politiku. Es esmu apmainījusies vēstulēm ar komisāru de Gucht kungu. Es pilnībā neatbalstu viņa pieeju sarunām ar Vietnām. Privās tirdzniecības līgums ir um, izdiskutēts un uh, prasības par cilvēktiesībām tiek uh, skatīts kā tehnisks. Uh, tās nav arī pilnībā uh, izvērtētas. Un cik tālu es zinu, tad um, Zinātniski arī var pierādīt, ka ja tirdzniecība ir plašāka un ekonomiskās un ekonomiskā situācija attīstās un uzlabojas, tad arī cilvēktiesību situācija uzlabojas. Protams, ka es neesmu pret tirdzniecību. Ir jārunā par tiesībām uz dzīves telpu, uz pārtiku. Tie ir ļoti būtiski jautājumi, taču. Uh, Ja mainās sabiedrība, tad aizvien sabiedrībā ir tādas um, cilvēku grupas, kas ir zaudētāji attiestībā. Ir dažādi pārkāpumi. Uh, dažādi pārkāpumi, kas skar cilvēktiesības. Mums ir vajadzīgas tādas plašākas diskusijas par šo jautājumu. Jā, protams, ka parlamentā arī tā uh, mēs uh, bieži aizsākam tādas uh, pamata diskusijas piemēram, arī diskusijas ar Gžibu kungu. Es varu atsaukties arī uz uh, ļoti plašām diskusijām un diskusijām arī ar mūsu galveno komiteju. Nu, tā tad cilvēktiesības nu, nav tikai tāds virspusējs jautā, jautājums. Un es gribētu uh, uzdot uh, varbūt ne pat uh, jautājumu, bet vienkārši atsaukties arī uz uh, manu uh, viedokļu, un, respektīvi uh, vēstuļu apmaiņu ar De Gichtkungu. Nu, es uh, nedomāju, ka jūs uh, peņ, uh, pilnībā pārzina to saturu. Atbildi. Viss tas, ko jūs uh, pieminējāt, protams, ir ļoti nozīmīgs aspekts. Nu, piemēram, diskutējot eh, par eh, preferencēm un brīvā tirdzniecība. Visas uh, saistības ir ietverts, tas ir ļoti tāds uh, liels jautājumu komplekss, taču mēs varam arī uh, partnerības nolīgumos dažādus citus punktus ietvert. Nu, piemēram, atsākšos uz semināru, kas notika Taizemē un atsaukšos arī uz dialogu ar Mjānmu. Mēs atbalstam dialogu, uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka tas ir nozīmīgs uh, aspekts gan cilvēktiesību veicināšanai, gan arī tirdzniecības uh, sākņa attīstīšanai, jo tas uh, ietekmē situāciju tādā uh, izpratnē, ka nosaka vienādu spēles noteikumus visiem. Es pats domāju, ka mēs šeit varētu vēl aktīvāk strādāt. Es nevaru sniegt jums tādu ļoti konkrētu uzskaitījumu, bet esmu vienkārši pāris piemērus sniedz tam, ko esam nesenā pagātnē darījuši, un nākotnē šo darbību varētu arī vēl paplašināt kā arī parūpēties par to, lai šie ļoti būtiskie aspekti saglabātos kā diskusijas tēma. Paldies! Paldies! Mums ir laiks viedokļu apmaiņā, tas ir ļoti labi. Un tagad uh, Malāzijas vēstnieks uh, vēlas uh, uzstāties. Uh, vēstniekungs, es domāju, ka jūs esat informēts, bet atkārtošu. Komitejā ir zinām noteikumi. Vēstniecībā mēs dodam uh, laiku izteikties, no nu, aptuveni trīs minūtes, uh, šodien ir nedaudz vairāk laika. Es aicināšu jūs izteikties aptuveni piecas minūtes. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Ļaujiet man vispirms pateikties jūsu komitejai pateikties par to, ka ļāvāt man un maniem kolēģiem piedalīties šajā sanāksmē. Pirms e, ierados man arī ieteica, ka laiks izteikties būs ierobežots. ticu, ka mēs ne tikai te tā vienkārši kaut ko nesvarīgi pasakām, bet es centīšos izcelt dažus no jautājumiem, kas ir svarīgi arī maniem ekspertiem. Pirmkārt jau gribu teikt, ka esmu ļoti laimīgs un tiešām priecīgs dzirdēt eh, mūsu šīs dienas ekspertu sacīto, atzīstot, ka mūsu valstīs, Malāzijā un a, citās ASEAN reģionu valstīs, mēs esam spēruši būtiskus soļus uz priekšu cilvēktiesību veicināšanā. Bet tagad vēlētos pievērsties dažiem punktiem, ko arī minēja Amnesty International pārstāve, jo īpaši runājot par runas brīvību un nāves spriedumu. Jāsaka, Malāz, Malaizijas valdība tic cilvēku tiesību un tiesiskuma aizstāvēšanai. arī Āzijas un Klusā uh, okeāna nodaļas uh, pārstāvis no ANO augstā komisāra biroja uh, to pieminēja. Mēs turpināsim savas politiskās reformas un esam gatavi pārunāt šīs reformas arī ar cilvēktiesību aktīvistiem ar mērķi uzlabot situāciju mūsu valstī. Kā jau eksperti arī minēja, mums ir daži trūkumi mūsu tiesiskajos aktos tostarp. Un mūsu sadarbība ir ļoti noderīgs fórums arī nu mūsu pusē. Ceram, ka to turpināsim. Mēs arī esam jūsu rīcībā, lai pārunātu jautājums, kas jums šķiet aktuāli. Tāpat mans e, birojs ir gatavs ar jums sadarboties un diskutēt. Esmu gatavs diskutēt ar jums visiem, protams. Pirms jebkuras diskusijas mērķis ir, lai mēs saprastu viens otru labāk. Mums jāizmanto pareizie fórumi, pareizie mehānismi, lai saprašanās mūsu vidū būtu labāka un lai būtu mazāk neapmierinātības. Un, ja drīkst, uh, kā daži no ekspertiem jau iepriekš minēja, runājot par ASEAN cilvēktiesību deklarāciju, kas uh, tika apstiprināta pavisam nesen. Mēs joprojām esam tikai ceļa sākumā. Un, protams, ka mums ir vēl daudz uzlabojumu priekšā, un eh, ar to mums būs jāstrādā arī tuvākajā nākotnē. Kā priekšsēdētājs kundze minēja, iemesls, kāpēc eh, sieviešu un bērnu komisija viesojas Briselē, ir eh, tieši pieredzes apmaiņa, iespēja mācīties no jūsu institūcijām. Ļoti svarīgi ir uh, uzzināt vairāk par šo labo pieredzi. Es jau atvainojos, ka es pārkāpu savu laiku. Paldies! Ambassador? Paldies, vēstniekungs! Es skatos zālē, vai uh, vēl kāds vēlas uzstāties. Gžiba kungs, lūdzu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. E, es vēlētos pateikties man, go, man galven kungam par viņa prezentāciju. Viņš sniedza uh, ļoti vispārēju komentāru par notikumiem par šo tēmu. Tātad konkrētāk pievērsās diviem aspektiem par korporatīvo sociālo atbildību. Es domāju, ka tā ir viena platforma, kurā apvienotās nācija organizācija pieņemot vadlīnijas izraisīja diskusiju, kas nav restriktīva tikai uz atsevišķu valstu grupu. Pateicoties tam, um, tagad tā attiecas uz visām ANO dalību valstīm. Un līdz ar to Eiropas Savienība, Eiropas komisija un Eiropas parlaments piedalās tajā, bet arī mūsu attiecībās ar partneriem, ar kuriem mums ir dažāda līmeņa partnerība, pateicoties tam, tas tagad varētu būt tāds labs iemesls sarunai. Es uh, varu šeit saskatīt divas būtiskas saistītas lietas. No vienas puses mums ir cilvēktiesības, uh, bet no otras jautājums ir par uzņēmē darbību, tirzniecību, ekonomisko darbību šo vārdu visplašākajā nozīmē. Mēs varam redzēt saskarni un praktiskajā dimensijā tas mums ļauj veicināt tāda veida darbības, ar kurām uzņēmēji darbības sabiedrība būtībā var palīdzēt valdību pārstāvjiem strādāt pie tā, lai viņi varētu redzēt, kā cilvēktiesības ietekmē uzņēmē darbību un kā tās ietekmē paaugstinātos standartus. Tas arī ļauj mums redzēt, kādā apmērā cilvēktiesību ievērošana uh, notiek un kāda ir cilvēku tiesību pārkāpumi, jo mēs redzam, ka tirzniecības attiecības ietekmē arī cilvēku tiesības. Ir grūti uh, teikt, uh, ka uzņēmums, kurš izmanto bērnu darba spēku, vai uzņēmumi, kuri izmanto ļoti zemus uh, samaksas standartus, nevar teikt, grūti teikt, ka viņi mēģina konkurēt ar um, citiem uzņēmumiem, kuriem ir noteikti augsti standarti saskaņā ar starptautisko darba organizāciju. Bet tas fakts, ka mēs runājam arī par godīgu konkurenci, ilustrē uh, šo cilvēktiesību dimensiju. Tāpat mums ir arī ANO ANO vadlīnijas pamatprincipi no vienas puses, no otras puses ir Eiropas komisija, bet ir arī starptautiskā darba organizācija un OECD. Visas šīs organizācijas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks aspekts. Tas tā tāda sadarbība, kur vadlīnijas un principus varētu padarīt par uh, diskusiju tēmu. Un vēl kāda lieta. Uh, fakts, ka jūs minējāt starptautiskās cilvēktiesību institūcijas uh, vietās, kur tās pastāv, un arī vietās, kur pastāv reģionālās cilvēktiesība organizācijas. Daudz vietiek izmantot arī starptautiskie standarti, un tie varētu Un šīs organizācijas tad varētu palīdzēt ar starptautisko standartu īstenošanu. Tagad, runājot par migrācijas jautājumu, mēs aizvien atgriežamies pie, si, pie šī jautājuma, un vismaz Eiropā lielākā daļa no šiem uh, uh, tātad migrantu gadījumā mēs runājam par migrantiem, kuri dodas uz uh, bagātajām tuvo austrumu valstīm. Viņi tātad migrē uz valstīm, kur viņi nevar atklāti praktizēt savu reliģiju, kas var radīt zināmas problēmas. Dažas no valstīm atļauj tātad reliģijas brīvību, un vairākās valstīs ir mehānismi, konstitucionāli mehānismi, kas to liedz. Es domāju, ka uh, jūsu darbība apvienoto nāciju arēnā līmenī ir ļāvusi jums redzēt, kādas ir bijušas izmaiņas šajā jomā gadu gaitā. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai atrast darbu un droši emigrēt uz šo darbu, ir tikpat svarīgi strādāt atbilstoši konkrētiem darba standartiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot uh, cienīgu dzīvi tajās vietās, kur viņi migrē, lai viņi, uz kuriem viņi emigrē, lai viņiem būtu uh, pilns potenciāls izteikties. Uh, priekšsēdētāji, pēdējais jūsu komentārs, ka mums vajadzētu koncentrēties arī uz migrantu tiesībām un viņu ģimenes tiesībām neatkarīgi no viņa atrašanās vietas. Par šo lietu mums vienmēr ir pilna darba kārtība mūsu komitejā. Mūsu komitejā vienmēr ir pilna darba kārtība, bet šis ir jautājums, ko mēs varētu iesaistīt sadarbībā ar Persijas līča reģionu un citām valstīm. Ir svarīgi apskatīt to kontekstā, bet bieži vien tas mēs runājam par atsevišķām valstīm, pagājušajā reizē saņēmām informāciju par Katāru, bet mūsu komitejā mums vajadzētu darboties sistemātiskāk, lai varētu visam, visam, visām šīm lietām izsekot. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu ekspertiem noslēguma komentāriem, bet tā kā mums ir laiks, jo nesaņēmām nekādus um, papildu, jau, papildus jautājumus, es redzu, ka Riesa kungs no uh, Indonēzijas vēstniecības vēlas vēl ko piebilst. Lēpni aicinu jūs pieturēties pie trīs minūtēm. Priekšsēd. Uh, Priekšsēdētājs kundze, es gribētu uh, pievienoties uh, Malāzijas vēstnieku teiktajam. Un uh, paldies, uh, ka devāt man iespēju izteikties. Mēs runājam par cilvēktiesību situācijas attīstību Āzijā un īpaši, protams, Indonēziju ir mūsu uzmanības lokā. Indonēzija zina, cik nozīmīga ir cilvēktiesību veicināšana un vēlos norādīt uz pāris pasākumiem un aktīvo darbību, kādu mēs vēlamies aizsākt un turpināt cilvēktiesību jomā. Protams, vēros norādīt arī uz to, ka tiek veidoti kontakti starp pilsonisko sabiedrību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ES un Indonēzijā. Piemēram, ekonomiskās studiju stipendijas tiek piedāvātas. Mēs piedāvājam studiju stipendijas arī, piemēram, darbiniekiem, kas strādā parlamentā kas strādā EAD, kā arī tiem eiropiešiem, kas uh, mācās, uh, kas studē par Āziju uh, šo apmaiņas programmu iespēja, ir, ietveros ir iespēja tikties ar universitāšu pārstāvjiem, ar profesoriem, mācību spēkiem, ir iespēja apmeklēt dažādas internātas skolas, izglītības iespējas iestādes un tā tālāk. Ir iespēja tikties ar uh, Indonēzijas uh, pētniekiem. Tāpat arī ir iespēja tikties ar uh, Islāma universitāšu pārstāvjiem. Šie kontakti tiek veidoti ar Eiropas Savienības uh, pārstāvjiem un arī stipendijātiem. Uh, šādā veidā mm, ir iespēja uzzināt, uh, kāda ir uh, situācija. Tiek runāts arī par radikalizāciju un um, islāmismu, arī par šiem punktiem runā, jo tās ir problēmas, kas ir arī jāskata un kas eksistē mūsu valstīs kopā ar tautas partiju organizējam semināru. Arī šeit runa būs par cilvēktiesībām un demokrātiju, ievērojot starp, starp kultūru un attīstību un arī reliģisko toleranci Indonēzijā. Šie temati, kas ir ļoti interesanti abām pusēm, mēs varam a, apmainīties ar labākās prakses piemēriem un mācīties no tiem. Tie ir tikai pāris no projektiem, a, kurus vēlos pieminēt, kas ir aktuāli Un šādā veidā mēs vēlamies uzlabot zināšanas par abām sabiedrībām un padziļināt zināšanu līmeni abās sabiedrībās. Priekšsēdētāji. Man tiešām ir ļoti žēl, ka mūsu iekšējo komunikācijas problēmu dēļ mēs nevarējām šo sēdi noturēt ar ASEAN delegācijas pārstāvjiem. Es domāju, ka visus šos jautājumus izskatot, būtu ļoti labi, ja mēs varētu diskutēt ar Langenu kungu, nu, kādā citā formātā un turpināt šīs diskusijas, bet, nu, man tagad ir jāizsaka noslēguma vārdi. Bet, nu, pirms tam vēl pavisam īsi. Vēl vārds mūsu paneļu pārstāvjiem. Ja jūs vēlaties, ja nē, tad nē. Bet es domāju, ka viens jautājums tika uzdots Amnesty International. Um, <clears throat> I very much welcome the opportunity to have. Es arī esmu ļoti priecīga, ka mūsu vidū ir ASEAN valstu valdību pārstāvji. Tas ir ļoti noderīgi dzirdēt arī jūsu viedokli par to, ka cilvēktiesības attīstās pareizajā virzienā nacionālā un reģionālajā līmenī jūsu valstīs. Protams, mēs esam ļoti atvērti arī turpmākām diskusijām. Tāpat vēlos atbalstīt jūsu sacīto par bēgļu uh, konvencijas ratifikāciju. Tas ir uh, ļoti svarīgi, domājot arī par patvērumu meklētājiem, un tas būs aktuāls jautājums arī nākotnē. Uh, Un pēdējais punkts, runājot par cilvēktiesību aizstāvjiem, e, ir ļoti būtiski uzlabot e, viņu iespēju darbi, darboties. Tas ir svarīgi valdības pārstāvjiem ņemt vērā. Mēs nākam no, visi no dažādām vidēm un jomām un esam cilvēktiesību čempioni savā ziņā, jo īpaši runājot par ASEAN reģionu. Paldies, Izabela, un vārds eh, Mangovena kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī paldies delegātiem, deputātiem, vēstniekiem, eh, padoms pārstāvim par eh, jūsu sacīto. Pirmkārt, vēlos uzsvērt aspektu, ka mums ir svarīgi cilvēktiesību čempioni, tad cilvēki, kas strādā šajā virzienā un virza progresu. Ļoti būtiski soļi, kurus esam piedzīvojuši pagātnē, ir lēmumi, kas tika pieņemti Indonēzijā un Taizemē, ļaujot pilsoniskās pārstā, sabiedrības pārstāvjiem piedalīties uh, cilvēktiesību institūcijās. Šīs bija divas valstis, kas veic šo te papildu soli, izvēloties nevis valdības pārstāvis, bet neatkarīgus uh, ekspertus, uzticamus ekspertus, kas tika iesaistīti institūcijas darbībā. Un šis, man liekas, ir ļoti apsveicams solis. Un ceru, ka ar laiku šis solis veicinās institūcijas attīstību pareizā virzienā. Otrakārt, eh, mēs jau pieminējām sieviešu un bērnu komisijas nozīmi, tad šīs eh, sieviešu un bērnu tiesības ir ļoti svarīgas, un atkal es vēlos uzteikt eh, Indonēzijas institūcijas, kas cīnās pret vardarbību pret sievietēm, un tā ir viena no efektīvākajām institūcijām savā reģionā. Tie ir arī ļoti būtiski partneri, ar kuriem mēs varam sadarboties. Runājot par uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām, priecājos, ka arī šie jautājumi tika pieminēti diskusijā. Ir svarīgs dažas lietas, kuras es vēlos izcelt. Kā jau teicu iepriekš, ASEAN Nacionālās cilvēktiesību institūcijas ir apvienojušās, lai izveidotu šo institūciju fórumu savā reģionā, un e, viņām ir virkne kopēju projektu. Viens no tiem ir e, vērts uz uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām. Šeit arī mēs varam vilkt paralēlas ar Eiropas e, nacionālajām cilvēktiesību institūcijām, kas strādā ļoti līdzīgi. Uh, Tāpēc arī šeit mums ir iespēja veidot partnerības eh, starp mūsu reģioniem. Un to mēs varētu darīt tieši ar mērķi, kā izstrādāt nacionālos rīcības plānus attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību. Un vēl lieta, ko es jau minēju, ir tātad cilvēktiesība institūcijas, kas iekļaušas korporatīvo sociālo atbalst, atbildību savā darbības jomā ir bijis ziņojums par paveikto un par atbilstību ASEAN eh, valstīs noteiktajām normām. Cilvēktiesību resursu centrs, kuru vadīja e, doktors Mazuki Čakartā, ir vadījis pētījumu un analizējis, kā ANO e, pamatprincipi tiek inkorporēti e, nacionālajā līmenī e, politiskajos tiesību aktos. Un izstrādājot nacionālos rīcības plānus, šīs valsts var būt kā modelis tam, kā šīs iniciatīvas tiek īstenotas. Un šeit es atkal redzu ļoti labu platformu sadarbībai starp uh, Eiropas institūcijām un ASEAN reģiona institūcijām. Š no šādas sadarbības mēs gūtu noteikti pievienoto vērtību, pārņemot otru reģionu pieredzi. Esmu ļoti gandarīts, ka arī komiteja ir ieinteresēta šajos jautājumos. Es arī izsaku cerību, ka mēs to varēsim arī nākotnē atbalstīt. Paldies! Paldies! Paldies visiem, kuri piedalījās debatē. Mēs nodrošināsim to, ka lai visas rekomendācijas tiek piefiksētas un lai mēs tās otrais pārskatītu, lai izveidotu plānu turpmākajam darbam. Liels paldies! Tagad man šī sanāksme ir jāpārveido par slēgto sanāksmi paplašinātajam prezidijam un darbu atsāksim pēc desmit minūtēm. Paldies! It is